Uh, juridiskajai komitejai. Uh, Lara Komija kundze ir iesniegusi pieteikumu aizsargāt viņas parlamentāro imunitāti, un arī Gabriela Albertīni ir iesniegusi pieteikumu aizsargāt viņas uh, parlamentāro imunitāti. Saskaņā ar 6. panta 3. punktu reglamentā šie pieteikumi nosūtīti juridiskajai komitejai. No Eiropas tautas partijas un zaļo politiskās grupas